arī varētu. Eh, tālāk balsojam skaidrojumu. Vispirms attiecībā uz eh, rezolūciju par situāvokli Ukrainā. Vispirms Tanoka kungs, kas eh, uzstāsies savas politiskās grupas vārdā, tāpēc viņam ir divas minūtes. Priekšsādātā EKR grupa atzinīgi vērtē vēlēšanas un Porošenko kungu uzvar šajās vēlēšanās. Viņš pieņēma progresīvu militāru uzvaru un līdz ar to ir guvis zināms panākumus Lavjanskas atbrīvošanā. Viņš turklāt arī apsolījis īstenot uguns pārtraukšanas pārtraukšanu ar nosacījumu, ka abas puses atbrīvo e, ķīlniekus. Bet e, Krievija nedrīkst izmantot šo iespēju, lai palīdzētu nemiernieku grupām Austrum Ukrainā un destabilizē visu Ukrainu. Eiropas Savienība nedrīkst vilcināties, tā ir jā, jāvērš centrāls ekonomikas sankcijas pret Maskavu. Eiropas Savienība jāuzņems vadošā loma, runāja iestājoties par e, Ukrainas krīzes atrisinājumu, tā lai pielikt punktu šīm vārdām vārdarbībām, eksekūcijām, iebiedēšanai eh, kas, eh, diemžēl, raksturo šo traģisko konfliktu. Šāda veida risinājumā ir jāievēro arī uh, valsts nedalāmības princips attiecībā uz Ukrainu. Tostarp tas attiec arī uz Krimu, ko Krievija tik eh, bezkaunīgi ar, aiz melu aizsega ir aneksējusi. Uh, Balgrīnika augstais pārstāvs eh, rada tādas eh, bažas tādās valstīs kā, piemēram, Polijā un trīs Baltijas valstīs, kas uzskata, ka šeit ir tāda prokrieviska nianse. Itālijas prezidentūras laikā vajadzētu izmantot tādu platformu, kas ļautu nodrošināt reģionālo stabilitāti, ņemot vēro, ka pavisam nesen veiksmīgi noslēgušies asociācijas nolīguma sarunas arī ar Moldovu un Gruziju. Šī procesa ir jāturpina, ir jānodrošina respekts eh, pret šo valstu Eiropas savas mm, sapņiem. Mēs nedrīkstam iztapt Krievijai komerciālu iemeslu dēļ. Nē. E, mums gal galā ir jāizveido normāla ekonomiska savienība un nevis kaut kādā vesa, vecās savienības, e, padomu savienības versija. Nē, mums ir jārīkojas un nedrīkstam modernā pasaulē šāda veida spiedienam pakļauties. Paldies! Lielas paldies kolēģim Tanukam. Tālāk nākamais runātājs ir Sogora kungs. Lūdzu. Es gribētu uzsvērt, ka saistībā ar Ukrainu daudz jautājumu nav skaidru konstitūcijas izmaiņām būtu jānodrošina miers, ilgtermiņa miers šajā valstī. Bet uh, konstitūcija pieņemta neievērojot uh, atšķirības uh, teritoriālās šajā valstī un arī uh, neievērojot mazākumtautību tiesības lietot savas valdības. Es esmu pārliecināts, ka suverēna Ukraina, kur būs ievērotas cilvēktiesības, veiksmīgi varēsies darboties tikai tad, ja visiem pilsoņiem būs vienādas tiesības, neatkarīgi no tā, vai šie pilsoņi runā ukrāņu, ungāru vai kādā citā dzimtajā valodā. Ir ļoti nozīmīgi, lai mainot konstitūciju, tiktu īstenot decentralizācija, jo nozīmīgi ir tas, ka reģionālajām mazākumtautībām jāuzņems noteikti loma šajā valstī. Un es vēlu visu labu šai valstī un veiksmīgu attīstību. Paldies! Priekšsētais Šokarkungs, paldies. Pēc nākošās uzstāšanās lūkšu kolēģus, saucot viņus vārdā, atstāt zāli, jo viņi vienkārši diskutē zālē šeit. Nākošais runātājs Šafhauserkungs. Paldies, priekšsēdā kungs, kādēļ mēs. Uh, Uh, balsojam tā, kā balsojam tādēļ, ka šajā uh, rezolūcijā nav uh, noteiktas, nav ievērotas aktualitātes. Prezidents ievēlēts valstī, kas atrodas praktiski pilsoņu kara situācijā un arī attiecības ar Krieviju veidos tā, ka praktiski tiek sakots ASV interesēm. Tas nav miera, bet gan propagandas rezolūcijas variants. Paldies! Paldies kolēģim Šafhauseram. Tagad kolēģi Bikstrēme. Bikstrēms kundze. Kolēģi Bikstrēms kundze. Vai jūs varētu lūgt kolēģi, lūdzu, Kolēģi Vikstrāms kundze, vai jūs lūdzu varētu diskutēt ārpus zāles? Un es lūdzu arī uh, citus kolēģus diskutēt ārpusē. Nākošais runātājs Korvin Mikekungs. E, głosowaliśmy przeciw ponieważ rezolucja jest jedna. Mēs balsojām pret, jo rezolūcija ir pārāk vienpusīga. Un tā um, nevajadzīgi aizskar uh, Vladimir Putinu, kuram ir jāaizsargājas. Uh, Viņam e, ir jāparūpējas, lai Ukrainā nebūtu karš un lai e, viņš aizsargātu savus līdzpilsoņus. Mēs uzskatām, ka šie vienpusējie uzbrukumi nav attaisnojami. Mūsu valsts interesēs ir e, neatkarīga un spēcīga Ukraina, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāpaino vienkārši cilvēki, kas mums vienkārši nepatīk. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka šeit ir runa par Amerikas īstenotu agresiju. Viņi vienkārši meklē uh, Uh, iegānstu, lai pasludinātu kara stāvokli un iejauktos ar militāru varu, un uh, tas jau nekad neko labu nenes. Paldies, Korvin Mika kungs. Es gribētu norādīt, ka šajos balsojuma skaidrojumos nevar izmantot zilās kartes. Kolēģi Preda, vai jūs lūdzu varētu uh, turpināt savu sarunu ārpusēs? Tagad Albio Guzman kundze lūdzu. Gracias. Hemos votado en contra de la resolución. Paldies, mēs balsojām pret, jo mēs uh, uzskatām, ka Eiropas Savienības uh, institūciju Uh, sadarbība ir tāda kā iesaistīšanās šajā valsts apvērsmā, kas ir uh, notikusis uh, Ukrainā. Tā bija neonacistu kustība, kas to izraisīja, un šeit ir dažādas ASV un starptautisko uzņēmu intereses, kas īstenojas uz cilvēku un tautu rēķina. Mēs sagatavojām alternatīvu rezolūciju, lai Uh, kritizētu slaktiņu Odesā, kad bojā uh, gāja vairāk kā 40 cilvēku arotbiedrību namā. Mēs esam pret labējiem ekstrēmistiem Eiropā un arī Ukrainā. Paldies! Paldies, Albilga Uzman kundze, Cimeres kundze, Cimeres kundze, Cimeres kundze. Es vēršos pie jums, Cimeres kundze. Alkolī. Cimeras kundze, būtu ļoti jauki, ja uh, šī te sanāksmīte, kas ir izveidojusies zāles aiz un kurā varētu pārcelties uz kādu citu vietu. Tagad uh, Kārver kungs. Uh, Paldies! Protams, ka šī rezolūcija atspoguļo mūsu politisko uh, Eh, viedokli, un es domāju, ka civilizētām nācijām ir jāaizsargā savi iedzīvotāji. Vēl bez tam šī rezolūcija ir sagatavota balstoties uz eh, militāru personu ieteikumiem, un es esmu pārliecināts, ka uh, pret viņiem tiks izvirzītas apsūdzības. Tāpēc mēs balsojām pret. Paldies, Kārver kungs. Tagad Ždanoks kundz lūdzu. Es balsoju pret šo rezolūciju un es esmu uh, pārsteigta, ka uh, vairākas rezolūcijas par Ukrainu un Austrumu partnerību tas diez vai stiprinās mūsu attiecības ar Ukrainu. Mēs esam veselu virkni rezolūciju pieņēmuši no septembra līdz šā gada vidum. Kāpēc e, mēs izņēmām ārā mirušo skaitli no šī teksta? Šis teksts e, katrā ziņā neskatās objektīvi uz situāciju Ukrainā, jo ir arī tādi spēki, kuri nav pār nostāšanos uz Eiropas ceļu. Uh, Paskatoties uz rezolūcijas astoto punktu, man pat rodas šaubas, vai Ukrainas iedzīvotājiem ir atļauts būt Ukraiņiem. Decembrī, tūlīt pēc tam, kad eh, Maidānā sākās eh, nemieri, 40% no Ukraiņiem pateica, ka viņi atbalsta Mandānu, kamēr 45% no Ukrainas iedzīvotājiem teica, ka nē. Krievija ir pieminēta 33 reizes šajā rezolūcijā, kamēr Amerikas Savienotā tiek pārtraukta runātāja. Paldies, Danukas kundzei, saka priekšsēdētājs. Es gribētu jums visiem atgādināt, eh, jā, daudz vairs šeit nav atlikuši, bet eh, man šeit eh, ir tāda lampiņa, kur rakstīts runājiet lēnāk, un ja runātais runā par ātru, tad tūk vienkārši vairs netiek līdzi. Uh, Tiem, kuri ir jauni, teikšu, ka es runātājus tiešām arī pārtraukšu un rūkšu runāt lēnāk, jo tas nevienam nenāk par labi, ja neviens viņus nevar vairs saprast, jo viņi runā par ātru. Tagad ir noslēgšās debates, jeb nos, balsojums skaidrojumu par um, um, Ukrainu, tagad par jauniešu darba vietām. Vispirms Lukas kungs, lūdzu. Lukas kungs, lūdzu. Arbeitsplätze für Jugendliche. Jā, darba vietas jauniešiem. Es gribēju uh, skaidrot, uh, kā es balsoju. Tātad gribēju skaidrot, kā balsoju. Es noraidīju šo rezolūciju, jo tā konkurences izkropļošana Eiropas Savienībā nav ievērojusi proti to faktu, ka kopējā valūta konkurentspēju dienvidu valstīs ir būtiski negatīvi ietekmējusi, un šī konkurētspējas samazināšana ir novedusi pie bezdarba un jauniešu bezdarba. Es domāju, ka ir absolūti nepieciešams norādīt uz ekonomisko attīstību, un uz to būtu bijis vairāk jānorāda. Paldies! Paldies, Lukas kungam, nākošais runātājs Šogar kungs. Paldies! Jauniešu bezdarbs ir ļoti augsts. Īpaši tas sakāms par dažām dalību valstīm. Mēs nemaz nevaram aptvert šo problēmu. Jauniešu problēmas nākošo gadu laikā atspogļosies arī demogrāfiskā jomā un nodarbinātības jautājumi kļūs aizvien smagāki lielās sabiedriskās aprūpas sistēmas ir aizvien grūtāk finansēt Eiropas Savienībai, būtu jāatbalsta tādi procesi un iniciatīvas, kas uzlabo nodarbinātību, bet bez dalību valsts iesaistas tas nebūs iespējams. Mazie un vidējie uzņēmumi ir uh, pakļauti uh, lielam administratīvam slogam. Ja šis administratīvais sloks samazinātos, tad arī būtu vienkāršāk uh, ievērot noteikums un radīt jauniešu darba vietas. Paldies! Paldies nākošā runātāja Sandra Kundze. Paldies priekšsēdētāja kungs. Dārgie kolēģi, es balsoju par šo rezolūciju, jo aptuveni 23% bezdarba no jaunāku par 25 uh, gadiem tie ir cilvēki, kas ir uh, cietuši no krīzes un uh, izaugsmas, kas nav pietiekoši liela. Uh, un tas ir negatīvs efekts visā efek Eiropā. Kā ticēt Eiropas projektam, ja net, netiek piedāvātas perspektīvas? Iniciatīva jauniešu darba vietām, tā ir jauna iniciatīva, bet tās skar tikai vienu no pieciem reģioniem manā vēlēšana apgabalā, lai arī visi šie apgabali cieši no bezdarba un šī situācija turpinās. Es nāku no pierobežas rajona un varu teikt, ka potenciāli pārobežu darba vietu projekti ir pārāk maz attīstīti. Mums vajadzētu attīstīt mobilitātes programmu OIRES, mums vajadzētu veicināt daudzvalodību un dubultu diplomu piešķiršanu. Priekšsēdētāja kungs, Eiropai jāatbalsta šī jaunā paudze. Paldies! Paldies Sanderkundzei, tagad kolēģe Melina. Priekšstādā kungs, paldies. Mūsu balsojumam būtu jābūt negatīvam jauniešu bezdarba jautājumā. Tas ir uh, utopijas pierādījums. Uh, 60% jauniešu bezdarba jaunāku par 25 uh, gadiem Grieķijā, 2 miljonu poļu jauniešu izbraukuši no savas dzimtenes. Tas atspogļo situāciju un a, redzam arī, ka bieži uzņēmēji darbojas bez jebkādas aizturs un lielie uzņēmumi neievēro noteikumus. Jaunieši ir viens no mērķiem ekonomikas karam, kas ir Eiropā, un a, tas ir pierādījums skarbai a, realitātei. Jau gadi desmitiem šeit parlamentā. A, pieņemtie lēmumi, kā arī slikti, piemēram, tie projekti, uh, struktūra fonda nepareizi izmantošana, politika, monetārā politika, fiskālā politika, migrācijas uh, jautājumi un uzspiests, viss tas tiek um, uh, nacionālajām valstīm. Tātad varam turpināt ilgi šo uh, sarakstu. Jāatstāj jautājumu risināt suverēnajām valstīm, kur tas ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Begin kundze. Kolēģi, eh, nonostante suggerimenti del mio gruppo. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Mana grupa ir nākas klajā ar priekšlikumu proti, ka vajadzētu atteikties no 3% griestiem investīcijām eh, jauniem cilvēkiem. Tomēr manas grupas ieteikums netika ņemts vērā, jo lielās politiskās partijas šajā parlamentā noraidīja pieczvaigžņu alianses partijas teikto no Itālijas kolēģi. Ko vēlētos jums šodien pateikt? Pavisam vienkārši frāze. Mēs uzskatām, ka patiesībā nav nozīmes, no kuras politiskā spārna nāk ideja, ja tikai tas nāk par labu iedzīvotājiem, jo tie ir iedzīvotāji, kuri ir atsūtījuši mūs uz šejien, lai mēs par viņiem iestātos. Kāpēc šis princips nedarbojas parlamentā? Es tiešām ceru, ka manis teiktais veicinās demokrātiju šeit nākotnē. Paldies, Pēkins kundzei. Nākošais runātāja Petīrs kundze. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Paldies, prieksēdētāj kungs. Es eh, atbalstīšu rezolūciju par jauniešu nodarbinātību. Atbalstīju to tāpēc, ka mums eh, ir jādara viss iespējamais, lai risinātu Eiropas iespējams visnozīmīgāko problēmu šodien, un tas ir jauniešu bezdarbs. Horvātija Arī mana valsts ir skārasi ekonomiskā krīze un tā sekojošais bezdarbs. Pie tam krīze vissmagāk ir skārus tieši jauniešus un vecāku gada gājumu cilvēkus. Apmēram viena trešdaļa no visiem bezdarbniekiem Horvātijā ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, un šie jaunieši dodas prom meklēt darbu, laimi citur. Uh, Ja jau darbs nav garantēts visiem, tad es uzskatu, ka tas ir politiķa atbildība. Un es iestājos par to, lai jauniešu garantija tiktu īstenota pilnīgi visās eh, pasaules valstīs, jo no 600 miljārdiem ļoti daudz dalību valsts to nav izmantojis un problēma turpinās. Paldies, Petīrs kundzei. Nākošā runātāja Činičī kundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jauniešu bezdarba samazināšana ir viena no lielākajām problēmām, ar ko Eiropa sastopas un sastapsies arī nākotnē. Ir tādas dalība valsts, kurās jauniešu bezdarbs ir sasniedzis jau astronomiskus skaitļus. Ļoti daudz jauniešu Eiropā darba atrast nevar un tāpēc izvēlas emigrēt. Es uzskatu, ka situācija ir ārkārtīgi smaga, un īpaši tas ir jūtams manā valstī, Itālijā. Es no sirds ceru, ka jaunā komisija sagatavos reāli īstenojamu plānu un piesaistīs institūcijas, lai stabilizētu nodarbinātību un veidot jaunas darba vietas. Tā saucamā jauniešu garantija ceru, ka palīdzēs dalību valstīm cīnīties pret jauniešu bezdarbu, un tomēr ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešamāks struktūrētāks skatījums uz jaunu darba vietu izveidošanu. Protams, tam ir nepieciešami gan publiskie resursi, jo tikai tā mēs varam nodrošināt ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi. Paldies, es balsoju par. Paldies, Čeničī konzē. Tagad nākošā runātāja Šlēnas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, balsoju par šo rezolūciju, lai arī es labprāt būtu gribējis vēl noteiktākus, uh, uh, noteiktākas domas un izteiciens, jo jauniešu bezdarbs ir pat lielāks par 26% vidēji. Mēs runājam par jauniešiem, kas ir jaunāki par 30 gadiem, un arī vēl pat šī vecuma robeža tiek samazināta. Pozitīvi manā uzpratnē ir tas, ka vairāk resursu tiek piešķirts šīm programmām, un jāsaka, ka šeit mums vajadzētu intensīvi strādāt, intensīvāk aicināt komisiju aktīvi rīkoties. Uh, jo šeit redzam, ka tādā veidā būtu iespējams uh, radīt darba vietas, proti īstenojot uh, aktīvas uh, programmas, ir jārada nākotnes perspektīva jaunošiem. Tā ir mūsu atbildība attiecībā pret jaunām paudzēm. Mums jārada darba vietas, bet ievērojot ilgtspējības principus, jādomā par vidas saglabāšanu, kultūras jautājumiem un tā tālāk. Paldies! Paldies, nākošais runātāja Komija kundze. Priekšsādātāja kungs balsoju par, jo dati par jauniešu bezdarbu ir ļoti satraucoši. Mums jāveltī visas pūles, lai rastu politisku risinājumu. Tā jābūt vienai no mūsu prioritātei. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka darba tirgu jābūt iespējām lai jaunieši varētu veidot savu nākotni. Tā ir arī savā ziņā mūsu nākotne, jo jauniešiem ir ar uh, lielu atdevi jāstrādā sabiedrībā. Iniciatīvai jābūt pilnība gaitai, jābūt integrētai, un tie ir tie trūkumi, kas jānovērš. Dalībvalstīm jāsadarbojas Itālijā šie pasākumi aptver jauniešus līdz 29 gadu vecumam, bet darbība jāsaskaņo visās valstīs. Paldies! Paldies, komija kundze. Nākošais runātājs Ciehovskī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šajā jautājumā gribēju pateikt, ka es balsoju pār rezolūciju, bet gribēju uzsvērt atsevišķus aspektus. Man ir lielas bažas attiecībā uz to, kas šeit tika apspriests un kas ir minēts arī dokumentā. Es negribētu tērēt uh, līdzekļus kaut kādiem īstermiņa risinājumiem. Uh, Es uzskatu, ka darba vietas eh, jauniešiem būtu jārada risinot problēmas sistemātiski un nevis radot eh, tās tikai īstermiņā. Mums ir ļoti laba pieredze no Austrijas, Vācijas un Šveices, ko varētu ņemt vērā. Šeit es runāju par tā saukto duālo izglītības sistēmu, kas ietver prakses iespējas Un tās valstis, eh, kuras eh, neīsteno tādu eh, sistemātisku risinājumu un sistemātiskas reformas, šobrīd sastakars ar problēmām. Un tur arī ir šis augstais bezdarbs. Paldies! Paldies, Stehovska kungs! Tagad Zaborskas kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es neesmu par to, lai tiktu atbalstīti pasākumi, kas eh, koncentrējas tikai uz kaut kādu konkrētu eh, sabiedrības daļu, jo īpaši tādā jautājumā kā bezdarbs, bet es saprotu, kāpēc eh, jauniešu bezdarbs ir lieta, ko uh, jārisina prioritāri, bet es domāju, ka jāizvēlas tādi risinājumi, kas veicina paudžu solidaritāti, jāatbalsta ģimenes uzņēmumu. Tas būtu tāds pasākums, jo darbs ģimenes uzņēmumā jauniešiem dod iespēju ne tikai apgūt prasmes, bet arī vecāku uzraudzībā uh, iemācīties uzņēmējdarbības ētiku un principus. Un tieši tāpēc, ka trūkst šādu Uh, ģimenes uzņēmumu, tāpēc arī uh, izraisījās finanšu krīze. Es domāju, ka uh, komisijai vajadzētu veikt uzņēmējdarbības vīdes analīzi un piedāvāt iniciatīvas, lai atbalstītu ģimenes uzņēmumus un palīdzētu viņiem risināt problēmas. Paldies, Zabārskas kundze, tagad Vulfe kungs. Paldies, priekšsēdētāji. EKR grupa piedāvāja grozījumu, un to atbalstīja arī Brita konservatīvā partija, uh, Tur bija runa par principu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu brīvu darbinieku kustību, bet tikai kvalificētu darbinieku kustību. Eh, tas parāda, cik eh, neizlēmīgi ir Britu konservatīvā eh, partija. Uh, Un eh, šāda masveida imigrācija ir eh, nodro, eh, nonā, novedus pie tā, ka ir pazeminājušās algas. Mēs atturējāmies, jo mēs uzskatām, ka tikai nacionālajām valstīm vajadzētu kontrolēt savas robežas, nedrīkstētu pieļaut uh, brīvu uh, darbspēku kustību, bet vajadzētu būt kontrolētai migrācijai, ko menedžētu uh, dalību valstis, bet tai vajadzētu attiekties ne tikai uz Eiropas Savienību, bet uz visu pasauli. Paldies, Volfskungs! Tik tālu uh, balsojumu skaidrojumu par darbvietām jauniešiem, un tagad balsojumu skaidrojumi par uh, stāvokli Irākā. Vispirms uh, Folkta kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tie, kas vēl ir šeit, kā jaunievēlēts deputāts, mani tiešām ļoti izbrīna tas, ka uh, Um, nav pat desmit cilvēku zālē, kur uh, notiek sēde, kas ir paredzēta līdz uh, diviem. Un uh, es balsoju par šo rezolūciju par Irāku, bet es domāju, ka tas neko nedos. Viss reģions ir destabilizēts, un man ir jautājums, ko šis eh, amerikāņu karš ar viņu sabiedrotajiem tad ir eh, nesis, ja tur atkal tiek vajāti cilvēki, kristieši, cilvēki tiek spīdzināti. Tas ir vesels reģions, kas ir izsists no līdzsvara, un es uzskatu, ka ņemot vērā šo situāciju, tur būtu jādara vairāk lielākās naftas rezerves ir šajā reģionā, un šodien mēs vēl nezinām, vai rīt tur būs šariāta likums, kas valdīs, vai varēs tomēr aizstāvēt uh, rietumu valstu vērtības. Paldies! Paldies, Fakta kungs! Skaidrojumam gribētu pateikt, ka balsojuma skaidrojumi notiek pēc balsojumiem, un tas ir paredzēts atsevišķiem deputātiem, lai viņi varētu izskaidrot, kā viņi balsoja, ja viņi to vēlas. Šī plenārsēdes daļa nav paredzēta visu uh, uzklausīšanai. Un es to gribēju paskaidrot, tāpēc, ka mūsu apmeklētāji uh, tribīnēs uh, uz to reaģēja Un eh, ne manās, manas valsts parlamentā, ne šīs, eh, šajā parlamentā uh, apmeklētāji nedrīkst no tribīnēm nekādu attieksmi paust. Un uh, Vojkta kungs par to nav paredzēts debates. Uh, Karver kungs eh, bija pieteicies, bet viņš nav ieradies, eh, līdz ar to esam izskatījuši šo punktu par stāvokli Irākā, un tagad būs balsojums skaidrojumu par vardarbības pastiprināšanos starp Izraēlu un Palestīnu. Nu, tur ir tikai viens runātājs, un tas ir vēlreiz Poikta kungs, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, paldies, paldies, ka dod man vārdu, lai uzstātos. Es balsoju par šo. Uh, priekšlikumu, bet, manuprāt, tas nav pietiekami tālajošs. Vakar diskusijās it īpaši Lambsdorfa kungs uh, runāja par Izraels pašaizsardzības tiesībām, un es domāju, ka šeit vajadzēja papildināt, ka valsts. Uh, pal, kā, palest, tāda kā Palestīna, kas četrus uh, gadu desmitus ir um, anektēta, kur ir uh, mūris uh, izbūvēts. Uh, un uh, desmitiem tūkstoši cilvēki ir devušies prom kaimiņu valstīs, gaida, kā arī šai valstī ir tiesības uz pašaizsardzību. Es ceru, ka šajā reģionā bal, ātri iestāsies uh, miers un ka mūs ar mūsu rezolūcijām un aktīvu politisku darbību varētu dot ieguldījumu un jāievēro abu uh, uh, pušu uh, situācija, ne tikai viens puses situācija. Paldies! Priekšsētājs paldies Faigta kungam, līdz ar to skaidrojumi par balsojumiem ir uh, noslēgti un līdz ar to ir noslēgusies arī plenārsēžu nedēļa. Visiem kolēģiem, kas vēl ir zālē, lai jums veiksmīgs ceļš mājup, lai jums veiksmīgs atvaļinājums, uh, sirsnīgs paldies uh, dažādajiem dienestiem un sirsnīgs paldies uh, arī tulkiem kabīnēs. Jūs esat visi pelnījuši vasaras pārtraukumu, lai jums. Uh, veiksmīgs ceļš māju. Un Variekungs vēl vēlas uh, ko teikt par reglamentu. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Ir ļoti laipni, ka jūs dodat man uh, vārdu. Žēl, ka man ir jāuzstājas tukšā plenārsēžu zālē. Mēs taču saņemam ļoti uh, labu algu un uh, strādāt šādā veidā, nu mums taču būtu maksimāli koherenti jāstrādā šādā veidā. Tas ir um, savādi šeit ir paziņojumi, tas notiek samērā haotiski. Uh, Un tad kolēģi saka, jā, man ir jādodas prom, uz, steidzos uz lidmašīnu. Nu, cilvēkiem taču nemaksā, lai viņi dotos uz lidmašīnu, bet uh, cilvēkiem tiek maksāts, lai viņi šeit strādātu. Un paldies, ka ļaujāt man uzstāties. Kolēģi, jūs esat jauns deputāts, tādēļ ļāvu jums uzstāties. Tas bija politisks skaidrojums, nevis jautājums par reglamentu. Un uh, arī Tā tas ir. Vai vēl kāds vēlas par reglamentu? Kelīkungs, bet lūdzu tikai par reglamentu. Uh, thank you for you. Paldies, eh, paldies, ka jūs tik veiksmīgi vadat šā, šo plenārsēdi. Priekšsēdētāja kungs, eh, pēdējais runātājs ir varbūt pārāk skarbs pret tiem kolēģiem, kuriem nav iespējams